jo viņi informēja par to arī Nacionālās varas iestādes. Un tagad darba kārtībā padoms un komisijas paziņojumi par apvienoto nāciju organizācijas racis, rasismu jautājumiem veltītās konferences secinājumiem. Un vispirms došu vārdu Kahut kungam, kas pārstāv padomu lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā gribētu jums pateikties par šo iespēju informēt jūs par Durbans konferenci. Es zinu, ka daudz deputāti tai cieši sekoja. Sagatavošanās process līdz konferencei bija īpaši sarežģīts, jo virknei valstu bija šaubas un bažas par notikumiem, ņemot vērā 2001. gada notikumus. Ņemot vērā šīs bažas, kas bija saistīts ar to, ka konferences varētu tikt izmantot par platformu, lai paustu tolerants trūkumu un rasismu, eh, arī attiecīgi rezultējās vairākas valstis atteicās piedalīties konferencē. Šo valstu palstās bažas apstiprinājās eh, jau pašā sākumā. Ne tik vien mēs konstatējam, ka bija pilnīgi nepieņemams teikt e, paziņojumi, bet arī tiešām tas bija pilnīgi pretrunā šīs konferences iecerētajam garam. Tas bija ļoti neveiksmīgi, lai gan varbūt no tā nevarēja izvairīties. Šis incidents un pēc tam attiecīgo dalību valstu aiziešana no sēžu zāles, tāpat arī ANO dalībnieku aiziešana no zāles. Eh, beigu beigās e, apdraudēja gala dokumenta pieņemšanu tajā pat laikā, manuprāt, ļoti konstruktīvais Eiropas Savienības ieguldījums konferences sagatavošanās laikā tomēr būtu jāvērtē atzinīgi. Tas ir īpaši attiecis uz at ar gala, dok, gala dokumentu izstrādēšanu, kur Eiropas Savienībai ļoti liela loma bija spēlējama. Neskatoties uz manis minētajām kļūmēm konferences gaitā, gala dokuments, konferences secinājumi tomēr pilnībā ņem vērā visas Eiropas Savienības prasības un atspoguļo zināms panākums. Šajā dokumentā tiek respektētas eh, cilvēktiesības, ir tīpaši attiecībā uz izteiksmes brīvību Un tur ietverts daudzas mūsu prasības, kā piemēram nepieciešamība izvairīties no jebkāda veida konkrētu reliģiju eh, pieminēšanas un eh, Izraels eh, ne, ne, nenosodīšana, jebkurš otrādi nosodīšana. Šobrīd pēc konferences mums jādomā par to, kādas sekas atstājas šī konferences uz Eiropas Savienību un uz pasauli kopumā. Uh, mums būs nepieciešams definēt, kā mēs vēlamies īstenot tās saistības, ko esam uzņēmušies. Padome joprojām ir nobežījusies par šo parādību, par rasismu, par ksenofobiju, parādībām, ko esam uzskatām par vienu no viena no visvairāk draudīgajām cilvēktiesības apdraudošākajām parādībām pasaulē. Uh, ANO var būt ļoti palīdzīgs, lai palīdzētu izveidot tiesību bāzi uz kura pamata cīnīties pret rasismu un ksenofobiju. Cīņa pret rasiju un ksenofobiju ir garš process. Tur nepieciešama gan politiskā griba, gan attiecīga pasākuma, arī dzen izglītības jomā. Turklāt nepieciešams turpināt dialogu, veicinot savstarpēju izpratni un tol veicināt toleranci un iecietību. Eiropas Savienības preddiskriminācijas tiesību aktiem ir bijusi pozitīva ietekme, bet tomēr kopējais progress cīņā pret diskrimināciju un rasismu tomēr eh, ir guvis ļoti lēnus, nelielus panākumus. Dažās valstīs šis progress ir bijis pat negatīvs, respektīvi tas ir bijis regress pašreizējā finanšu krīze liek rasistiem sasparoties, un šādas tendences varojams visā pasaulē, ņemot vērā ekonomisko krīzi, īpaši, prettero, īpaši spēcīgas pretterorismu politikas un pasākumi ir ļoti svarīgi gan Eiropā, gan tālāk plašā pasaulē. Sastopamies ar vardarbības pieaugumu ar bēgļu patvērumu, meklētāju plūsmu pieaugumu, ar, piemēram, migrāciju arī valsts iekšienā, kā, piemēram, čigānu migrāciju. Eiropas Savienība lielā mērā pilnā mērā noliedz, cīnās pret rasismu un ksenofēbiju. Eiropas Savienība ir atkārtot noraidījusi un nosodījusi jebkāda veida rasismu un ksenofobijas izpausmas un turpinās to darīt. Eiropas Savienība savas kompetences ietvaros un saskaņā ar tām konferencēm, kas te piešķirts līgumā, darīs visu, lai apkarot rasismu un ksenofobiju gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārējās rīcības ietvaros. Iekšēji esam izstrādājuši tiesību aktus, ar ko tiek aizliegta diskriminācija, pamatoties uz ras, rasi, etnisko izcēlesmi, nodarbošanos, reliģiju un tā tālāk. Ar šiem tiesību aktiem tiek aizviegta eh, jebkāda veida diskriminācija, pamatojoties arī uz vecumu, reliģiju, seksuālo orientāciju. Uh, It īpaši darba vietā Eiropas Savienība pieņems arī tiesību aktus, lai aizliegt, piemēram, uz naidu kurinošas runas. Un tie par kriminālu noziegumu tiek uzskatīts šāda veida runas, kur grupās tiek eh, kurināts naids, tiek aicināts uz vardarbību, uz rasismu, kuras pamatā būtu rasa, etniskā piedarība, reliģija vai seksuālā piedarība. Ar šo pašu tiesību aktu par noziegumu tiek pasludināts, piemēram, publiska iecietības izraitīšana izmeklēšanu vai e, pret e, genocīdu īstenotājiem vai genocīdu noliekšanu. Eiropas Savienības iekšienē Eiropas Savienība uzskata, ka rasisms un ksenofobija jārisina ar dialogu palīdzību arī ar tādām valstīm kā Krieviju un Ķīnu. Turklāt esam pārliecinājušies par to, lai rasisms un ksenofobija kā problēmas tiek iestrādāts to apkarojamo jautājumu jomā, kas iekļauts citus politiku, citu jomu politiku rīcības plānos. Esam izveidojuši daudz daudzpusējus fórumus. Dalībvalstis koordinē savu darbu, lai pārliecinātos, ka saistības, ko esam uzņēmušies 56 OSCE valstu dalībnieki, tiek ievērots un arī īstenots. Tas pats attiecas arī uz Eiropas padomas saistībām un plašāko ANO darba ietvaru. Minētie piemēri ļoti labi parāda, kā esam apņēmušies cīnīties pret rasismu un ksenofobiju. Jāsaka, šāda rīcība varētu tālāk iegūt domino efektu arī pārējā pasaulē. Gribu teikt paldies par centieniem visiem, kas piedalījās, paldies visiem, kas uh, cīnījās par šīs konferences mērķiem. Uh, Neskatu, un mums augstu jāvērtē šī cieņa, šī cīņa, kas beigu beigās vainagosies ar eh, panākumiem. Jo mēs esam saistības uzņēmušies, un tās mums arī ir jāpilda, tādējādi lā, rādot labu piemēru visiem citiem. Euh, Paldies! Un tālāk Baro kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, cienījami deputāti! Es esmu gandarīts par iespēju piedalīties šajās debatēs. Eiropas komisija ir veikusi sagatavošanas darbus eh, un eh, tos eh, vērīgi pavadījusi, atradusi kopīgu pozīciju no Eiropas Savienības puses saistībā ar piedalīšanos šajā konferencē. Un eh, šeit mēs arī ņēmām vērā parlam Eiropas parlamenta pozīciju, kurš uzaicināja Eiropas Savienību aktīvi piedalīties šajās te sarunās, eh, eh, kas ir saistītas ar Durvinas konferenci un e, par e, ANO e, cilvēktiesību padomus attīstību un Eiropas Savienību. 19. janvārī tika pieņemta rezolūcija par šiem te jautājumiem. Piecas dalībvalstis, kā jau jūs ziniet, atteicās no dalības konferencē. Bet komisija apstiprināja savu dalību novērotāju statusā jo būtībā komisija atbalsta dalību valstu vairākumu, kas e, saka, ka sarkanā līnija Eiropas Savienībai tika ievērota konferences pieņemtajā noslēguma dokumentā. Šis dokuments ir kompromisa rezultāts, protams, tas nav ideāls teksts. E, tomēr e, tajā nav ietverti elementi, ar antisemītisku raksturu vai apmelnošanu, valstu apmelošanu, nomelnošanu vai kādu pasaules rajon, reģionu nomelnošanu vai e, reliģiju izkropļošanu. Noslēgumā dokumentu vienbalsīgi pieņēma ANO dalību valstis, Un tas nozīmē, ka starptautiskā valstu kopiena patiešām eh, vēlas cīnīties pret diskrimināciju un rasismu. Tā, protams, ir arī atbilde uz nožēlojamiem centieniem. Uh, izmantot konferenci antisemītiskos mērķos. Eiropas komisija asi nosodīja šādus centienus lai kā arī nebūtu eh, konferences notikumi. Eh, patiešām nenozīmē to, ka Eiropas komisija ilgtermiņā nevēlētos vēl, eh, veikt savas, pildīt savas saistības. Ilgtermiņā perspektīvā tā patiešām vēlas stingri vērsties pret rasismu un ksenofobiju. Eh, tāpat arī mm, protams, eh, saistībā ar antisemītismu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežas, eh, protams, savu kompetenču ietvaros. Priekšsēdētājas kundze, deputātu kungi, es atļaušos teikt, ka es personīgi ļoti vērīgi sekošu konferences ietvaru lēmuma īstenošanu Eh, tas ir dalību valstu uzdevums, un eh, veicot kontroles pienākumus, es ļoti aktīvi sekošu norisēm. Un e, mūsu pamatiesība aģentūra, es gribētu pieminēt, e, ka arī e, nodrošina mums iespēju izpildīt novērotāju funkciju, jo tas ir, tā ir joma, kur, mēs, kur mums ir jāuzstājas ļoti izlēmīgi. Un mēs ceram, ka turpmākā ANO konference par rasismu un ksenofobiju vairs netiks traucēta, kur tiek eh, sabiedriski aicināti cilvēku uz naidīgām darbībām. Tagad mēs esam sasnieguši kompromisu, bet ceram, ka mūs gaida vēl labāki laiki. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un eh, tagad politisko grupu vārdā Tenoka kungs eh, divas minūtes. Pri priekšsēdētāja. Priekšsādētājs kundze, Ahmadinejāts eh, atkal izteicās, ka Izraela ir rasistiska valsts konferences laikā. Viņš ir populistisks demagogs, kas meklē publicitāti, taču viņš ir uh, vairāk kārt aicinājis noslaucīt Izraelu no zemes virs un, protams, ka Izraela būtu pirmais uh, eh, kodolieroču mērķis, ja viņi tādu uzbūvētu. Un no vienas puses ir jāatzīst, ka Izrēla ir Eiropas Savienības partneris un sabiedrotais, un ir mazāk rasistiskas uh, valstis. Uh, bet es joprojām atceros, kas notika Etiopijā, kad 80. gados uh, ebreji izceļoja uz Izrēlu no turienes. Uh, Izraels uh, cilvēki ir cietuši daudz visā pasaulē, bet kas notiek ar arābiem pasaulē un mūsu valstīs? Viņos uh, galu galā viņi bauda tādu dzīves līmeni, kādu arābu valstīs nevienmēr var ieraudzīt. Es domāju, ka Ahmadinežāds mēģina novērst uzmanību no ļoti nejaukajiem noteikumiem pašā Irānā. Uh, Izrēlā valda eh, tomēr demokrātija, kamēr Irānā ar nāvi tiek eh, sodīti jaunieši, eh, cilvēki tiek nomētāti līdz nāvē ar akmeņiem, kamēr seksuālajām minoritātēm Izrēlā ir brīvība un tā tiek sargāta. Un tomēr par spīti visām šīm liecībām arī daudzi parlamenta deputāti kritizē mūsu demokrātisko uh, partneri. Un jāsaka, Izrēlai ir pa, eh, draugi šajā parlamentā, piemēram, manā personā tādus var atrast. Un ir patiešām kauns, ka Eiropas Savienības dalībvalsts sūta uz Durbanu delegācijas, zinot, ka tur piedalīsies Irānas eh, prezidents un nāks klajā ar saviem mm, nepieņemajiem paziņojumiem. Tālāk Gomešas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Konferenci Durbanā daži cilvēki uzskata par veiksmīgu. Galīgais dokuments respektē uh, tāds uh, raksturs, kuru var atbalstīt Eiropas Savienība. Piec gala secinājumi ir Eiropas Savienības uh, inspirēti. Diemžēl uh, Pēc diskusijām Ženēvā šis dokuments diez vai paliks kādam atmiņā. Ehm, konference bija tāda mm, vispasaules konference, un cilvēki mēģināja rast risinājumu pret rasismu, bet tas būtībā netika panākts. Un tad, kad mēs runājam par politiskiem, vis, politiski visstrīdīgākajiem jautājumiem, tad kļuva acīm redzams, ka pēc dažiem izteikumiem, piemēram, pēc Irānas prezidenta uzstāšanās, vienkārši bija jāceļas un jāatstāja konferenču zāle. Taču, diemžēl, Eiropas valstis savu sašutumu tādā veidā nepauda, vismaz ne visas. Ano raksturoja uh, šos izteikumus kā tādus, kas cenšas, eh, tā teikt, skaldīt un valdīt, un cīņa pret eh, rasismu būtu prasītu labāku uzvedību no mūsu. Yes, thank you, Chair. Um... Inetvelds kundze nākamā. Paldies. Es pirms vēlētos izteikt tādu vispārēju uh, piezīmu. Valstis nav rasistiskas. Valdības tādas mēdz būt, cilvēki tādi mēdz būt, un daudz cilvēku Irānā nepiekrīt savam prezidentam, un šī ir zaudēta iespēja. Eiropa bija vāja, sadalīta, klāt nēsoša, klusējoša. Uh, Mums bija jāatbalsta šie cilvēki Irānā, jo daudzi aizgājās, eh, aiz, atstāja konferenču zāli protestējot pret eh, Ahmadinģāda izteikumiem. Es biju pret konferences boikotēšanu, taču nebija izstrādāta Eiropas stratēģija. Kādēļ Eiropa šeit nebija vienprātīga? Un es gribētu zināt no padomas. Un es esmu iesniegusi arī grozījumu. Uh, vēlāk iztirzājumam Nobiola ziņojumam, kādēļ nebija izstrādāt Eiropas stratēģijas, kāpēc 27 Eiropas valsts nespēja vienoties par stratēģiju šajā jautājumā. Ja Lisabons līgums stāsies spēkā, un tas ir kaut kas tāds, ko padomu ir atbalstījis, tad 27 valstīm būs druscīt vairāk jāpapūls, lai izveidot šo vienoto stratēģiju. Tālāk, runājot par reliģisko jautājumu, pie reliģiskiem jautājumiem. Es domāju, ka ANO šeit var pieņemt rezolūcijas, kas aicina jebkādā mm, veidā aizskart reliģijas. Bet gala rezolūcijā, diemžēl, šis jautājums tika stipri vājināts. Uh, bet es tiešām cerēju un gaidīju, ka kaut kas tās nāks no ANO puses, bet es saskatu ironiju tajā faktā, ka šajā parlamentā joprojām ir grūti pat kritizēt eh, reliģijas, ne jau apvainot, bet vienkārši kritizēt īpaši galveno Eiropas eh, reliģiju. Un tad ir arī grozījumi, ko es iesniedzu kopā ar Kapāto kungu, kritizējot Vatikānu par tā, nostāju attiecībā uz kondomu lietošanas, apkarojot aids un HIV. Un kas vēl varētu tikt darīts, lai veidot vienā, vienot Eiropas stratēģiju? Priekšsēdētāja lūdz runātājai noslēgt savu runu, turēties pie atvēlētā laika, jo darba kārtība ir ļoti saspringta šajā pēcpusdienā. Paldies, un tālāk brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikšies daži runātāji. Andrikienas kundze ir pirmās viena minūte. Paldies priekšstādētāji. Vēl tas vēlreiz uzsvērt, ka gala dokuments, ko noslēdzās Durbainas konferences, tika pieņemts ar vairākumu. Neskatoties to, ka teksts nav ideāls, tā tomēr pā, tas tomēr ir sarežģīts sarunu rezultāts. Eiropas Savienības nostāja, kā es to saprotu, ir tāda, ka ir svarīgi e, turpināt diskusijas par jaunu dokumentu, e, risinot tāds jautājums kā rasu diskriminācija, ksenofobija, stigmatizācija un e, uh, stereotipu, pakļaušanās stereotipiem. Mums vajadzētu tālāk iesaistīties diskusijās par uh, miermīlīgām metodēm uh, un e, nepieciešamību izmantot Durbanas e, procesu, lai uzstātos pret rasistisko ideoloģiju. Es e, stingri ticu, ka bez stingras Eiropas Savienības nostājas aizstāvot cilvēktiesības, cīnoties pret rasismu un ksenofobiju, Durbanas process varētu novirzīties nepreizajā virzienā. Flotras kundze nākamā. Protams, ir ļoti žēl, ka rasisma un diskriminācijas upuri e, netika pagodināta pietiekami ar e, attiecīgiem darbiem, un tāpēc tika mēģināts e, skandalozā kārtā, kā piemēram Irānas prezidents, izmantot konferences saviem personīgajiem mērķiem. Un tās ir lamatas, kurās iekrita daudzas Eiropas Savienības dalību valstis, kas arī ir patiesā problēma. Es pateicos tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuros vismaz eh, eh, strādāja eh, un Es domāju, ka secinājumi ir vērtējami pozitīvi, kaut arī tie nav pati pilnība. Tāpat arī paldies prezidentūrai, kura darīja visu iespējamo. Ir tā, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu sašķelties. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad padomas vārdā Kohautu kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība pilnībā bija iesaistījusies konferences sagatavošanas periodā un piedalījās dokumentu izstrādē, ņemot eh, vērā to, ka bija jānodrošina attiecīgi cilvēktiesību ievērošanas standarti un vārda brīvība. Eiropas Savienība veiksmīgi arī nodrošināja to, kā Izraela netika izolēta šajā tekstā un netika īpaši izcelta. Eiropas Savienības kopējie pūliņi noved pie tā, ka uh, tekstā principā tik iekļautas mūsu prioritātes, bet, uh, diemžēl, dažas dalību valstis uh, nolēma nepiedalīties. Jāatzīmē, ka valsts, kas neieradās uz konferenci, nekavēja Eiropas Savienību kā tādu uzstāties konferencē. Prezidentūra turpināja iekšējo koordināciju Eiropas Savienības dalībai konferencē, ieskaitot eh, divu paziņojumu sagatavošanu visu Eiropas Savienības dalību valstu vārdā ar kuru uh, uzstājās Zviedrijas pārstāvi, kā nākamās prezidentūras pārstāvi. Eiropas Savienība vēlāk analizēs uh, pēc Durbanas uh, procesā konferences rezultātus, ņemot vērā to, ka dažas valstis, piecas, tomēr izlēma nepiedalīties. Tas tomēr uzceļ, paceļ šo jautājumu par to, kā mēs tālāk cīnīsimies pret rasismu. Eh, runājot par kopējo Eiropas Savienības akī, mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Un es domāju, ka mēs varam pieņemt kritiku, ka beig beigās mēs tomēr nespējām atrast šo te eh, kopējo nostāju. Tomēr šis kopējais viedoklis tika pausts un ar vienprātīgu, bez lielas opozīcijas mēs tomēr nonācām pie galīgā lēmuma, bet dažas delegācijas tomēr, kā nacionālās delegācijas, atteicās piedalīties. Un eh, es zinu, ka mēs turpināsim par šo jautājumu runāt eh, pēc Durbanas periodā, mums pie tā būs jāatgriežas, jo

Pēc visa teiktā, um, pagājušajā pirmdienā komisāra Ferrero Valdnere um, saņēma apvienoto nāciju augstā cilvēktiesību komisāra vēstuli, kas bija vērsta arī adresēta arī visiem Eiropas Savienības ārlietu ministriem. Šajā vēstulē komisārs atgādināja par to pašu, ko viņš apstiprināja Briselē 8. oktobrī, Eh, konferencē, kuras organizācijā piedalījās arī Eiropas parlaments un bija, kura bija veltīta eh, cilvēktiesību jautā, eh, jautājumiem. Un ir ļoti svarīgi, lai šiem te jautāj, pret šiem te jautājumiem visā pasaulē mēs izveidotu vienotu uh, pozīciju, it īpaši cīnoties pret rasismu. Šeit tiek uzrunātas visas valstis, lai tās piedalītos apvienoto nāciju programmas īstenošanā, vēršoties pret rasismu. Ir tīpaši, kā tas ir ietverts Durbanas konferences noslēguma dokumentā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāpadomā par to, kā atbildēt uz, uz šo uzaicinājumu. Jebkurā gadījumā Eiropas Savienība ir uzsākusi aktīvu politiku cīnoties pret rasismu. E, Savienībai ir jābūt vērīgai un aktīvai, lai pūles starptautiskajā jomā turpmāk arī vainagotos ar panākumiem arī man ir tādas sajūtas, kas šeit tika pieminētas, ka Eiropa ar vienotu stratēģiju un, un Eiropa, kas nebūtu pati sapinusies pati sevī, būtu varējusi izmantot šo iespēju uzstāties, e, protestējot ar vienu balsi, e, vienā balsī pret nepieļaujamiem izteikumiem. Es domāju, ka mums no tā vajadzētu mācīties. Es pateicos prezidentūrai par to, ka tā par šo jautājumu e, šādā garā arī runāju. Un mums ir nepieciešams, un es ceru, ka tas būs iespējams arī ratificējot Lisabonas līgumu, eh, palielināt Eiropas Savienības efektivitāti cilvēktiesību jomā. Eiropas Savienības aktivitātes daudzpusējās organizācijās eh, vajadzētu būt eh, efektīvākai un koherentākai. Es varu tikai pievienoties atsevišķu deputātu izteikumiem, kuriem arī pateicos par viņu aktivitāti. Es domāju, ka mums vajadzētu par notikušo pārdomāt un izveidot efektīvāku eh, stratēģiju. Paldies, saka priekšsēdētāji, līdz ar to debatas ir slēgtas. Tagad saskaņā ar darba kārtība Raimonam Josai Germā ziņojums 2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā. Un tagad uh, Abiolas kungs ir ieradies īstajā brīdī. Uh, referentam vārds - četras minūtes.